So, colleagues, please take your seats. Dārgie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Bitte nehmen Sie die Plätze ein. Lūdzu, ieņemiet vietas. zur Tagesordnung. Par uh, darba kārtību. Jāsaka, ka šodien nebalsosim par Dagmāras Rot Bērendas un Pētera Līzes ziņojumiem. Šie abi ziņojumi būs likt uz balsošanu 25. septembrī no 2015. Tātad 2015. pēcpusdienā par nedēļu ir atlikts balsojums. Tad notiks šis balsojums. Trešais darba kārtības punkts. Visas valodas izņemot igauņu un maltiešu valodu ir pieejams tulkojumā. 26. septembrī bija kopēja sēde būs kopēja sēde ar mūsu kolēģiem no ITRI komitejas rūpniecības jautājumu par klimata politiku 2030. gadam. Tas būs pirmo reizi tāds kopējs ziņojums, ko izstrādāsim kopā un pirmā kopējā sēde. Notiks 26. septembrī. Tad ir izmaiņas komitejas sastāvā kolēģis Dalēlis ir uh, pilntiesīgs uh, komitejas uh, loceklis. Viņš aizvieto Arsenis kungu, kurš tagad būs aizvietotājs. Tad šodien viesojas Vilskundzes apmeklētāja grupa. Viņa būs laika posmā no 10. līdz 12. Vēl neesmu viņas redzējis, bet varbūt, ka tūlīt arī ieradīsies 24. septembrī, otrdien. No 9 līdz 12.30 būs darba grupas sēde par e-veselības jautājumiem. PHS 7C 50 telpā notiks šī sēde. Un 14. oktobrī Envi komitejas sēdes laikā notiks publiska uzklausīšana par kontrolēm. Kas negrib piedalīties tieši šobrīd, bet varētu pēc tam iesaistīties darbā, tā kā šie būs tādi paralēli pasākumi. Bez tam par trilogiem jāsaka. Benīnī kundzes trilogi jautājumi tiek skatīti. Trilogs ir noslēgts. Tas tiks iekļauts darba kārtībā šis jautājums. Ganīnī kundze, sirsnīgi jūs sveicu. Un tagad es domāju, ka visi kolēģi ir ieradušies un mēs varam balsot. Balsosim par Otski kunga ziņojumu, respektīvi par mandātu Otski kunga ziņojumam, vai visiem ir balsojuma kartītes. Mums ir nepieciešams vismaz 36 balsis, lai piešķirtu mandātu, ja būs mazāk, par šo skaitu, tad nebūs mandāts piešķirts. Līdz ar to sākam balsot, mēs balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 44 pār 7 pret divi atturējušies, līdz ar to mandāts piešķirts. Paldies, kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem par mandātu, lai risinātu sarunas. Es ceru, ka rezultāti ar ainu referentu palīdzību būs uh, labs signāls vēstījums Eiropas pilsoņiem. Liels jums paldies! Vielen Dank, Herr. Paldies, Otskī kungam! Par rezultātiem balsosim tad. Tā kā šis jautājums vēlreiz tiks skatīts komitejā. Nākošais ziņojums, nākošais balsojums, tas ir piektais darba kārtības punkts. Eiropas oglekļa tirgus stāvoklis 2012. gadā līdzdarbojušies ir Karlheinz Florence, Tans Jorgensens, Kristēvis, Bas Ekhots, Martin Kalahens un Sabina Vils. Nav nekādu kompromisu, par visu balsosim at, at uh, sevišķi 8. 9. kas par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 8. un 9. grozījums elektroniski pārbaudām. Vai visi ir nobalsojuši? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ist somit abgelehnt. Norādīts. Dafür? Desmitais par. Pret. Atturas pieņemts. 13. par. Pret. Atturas noraidīts. 12 par. Pret atturas noraidīts. 11. Nē, pārbaudām, pārbaudām 12. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Numur 11. Par. Pret. Atturas. To mēs pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Noraidīts. Numur 14 par. Pret. Atturas noraidīts. 15 un 16 identiski, kas par? pret atturs noraidīts. Vai jūs tiešām tā domājat? Pārbaudīsim 15 un 16 elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums par pret atturas norādīts. 19. par pret atturas norādīts. 20. par pret atturas norādīts. Nu, tikai viena no liberāļu kolēģiem uh, balso, elektroniski jābalso 20. Uh, grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 17. 18. identiski par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim 17. 18. elektronisko, vai viss ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Nē, nav pieņemts, noraidīts. 21. Par. Pret. Atturs. Nav skaidri elektroniskais balsojums 21. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 24. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 30. par. Jā, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Mums jābalso par 24. Tātad 24. kas par? pret atturas noraidīts. Numur 30 par pret atturas pieņemts. 30. pārbaudam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Līdz ar to pieņemts. 26. Divdesmit sestais par to balsojumu par. Pret. Atturs noraidīts. 25. par pret atturas Nav īsti skaidri. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 28. par. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Mario par vēlu. Diemžēl nav ieslēgts mikrofons runātājiem. Jā, lūdzu, atkārtojiet. It's, yeah, okay. We have to. Uh... Yeah mums ir jānosūta tehniķis uz eh, jūsu balsošanas iekārti. Vai arī jūs vienkārši varat pārsēsties eh, kādā citā vietā? Pirelā kungs, lūdzu, jūs varat pārsēsties blakus, ja jūs balsošanas iekārti nestrādā. Jo, jo Lainen uh, kunga balsošanas iekārta arī nefunkcionē, bet gluži vienkārši tādēļ, ka nav balsošanas kartīti ievietot. Uh, nu, balsošanas kartīte, acīm redzot, jau ceļo šurp. Tātad, labi, nākošais 28. kas par? Pret. Atturs noraidīts. 29. 21. un 2. daļa 29. 28. vēlreiz saka, ka jāpārbauda, to tad arī darīsim. 28. pārbaudam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Kolēģi, lūdzu, rādiet, kā jūs balsojat un piedalieties balsojumā, citādi viss ir ļoti sarežģīti šeit. Un nezinām, kā kā mēs īsti balsojam. Turpinam. 29. grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa. Par? Pret. Atturas noraidīts. Turpinam. 27. grozījums. Kas par? Pret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 atturas noraidīts. 35. par pret atturas nav īsti skaidrs. Balsojam elektroniski 35. grozījums, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. par pret atturas noraidīts. 39. par pret atturas nav īsti skaidri. Balsojam elektroniski. 39. vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 39. noraidīts ar tādu pašu vairākumu. Tagad 36. par pret atturas noraidīts. 38. par pret atturas pieņemts. 41. par pret pret atturas. Nav īsti skaidrs. 41. pārbaudam elektroniski. Vai viss ir novalsojuši? Beidzam balsot. Līdz ar to noraidīts. Nākošais 40. pret atturas noraidīts. 43. par pret atturas noraidīts. 42. par pret atturas nav īsti skaidrs. Balsojam elektroniski, 42. pārbaudām, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 49. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 48. par. Pret. Atturas pieņemts. 46. par. Pret. Atturas noraidīts. 45. par. Pret. Atturas Pieņemts. 44. par. Pret. Atturas noraidīts. 50. par. Pret. Atturas. Nav īsti skaidrs. Balsojam par 50 elektroniski. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. par pret atturas pieņemts. 52. par. Nē, pārbaudam 51. sākam balsot. 51. elektroniski, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 52. par. Pret. Atturas noraidīts. 54. par. Pret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 Nē, pārbaudām elektroniski 65. Sākam balsot elektroniski, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 68. par. Pret Nav viss skaidrs. Balsojam par 68 elektroniski, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 67. par. Pret. Atturas. Nav īsti skaidrs. Balsosim par 67. elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 69. un 70. identiski. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Pārbaudām elektroniski 69. un 70. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Nu, jūs jau vienmēr varat arī mēģināt. 71. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 74. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim 74. elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 63. saka priekšsēdētājs par. Priekšsēdētājs jau labo 73. par. Pret. Atturas noraidīts. 72. par. Pret. Atturas noraidīts Ļoti interesants sastāvs, bet mums ir jāpārbauda 72. elektroniski pārbaudam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Skaidrs balsojums. 74. par pret atturas norādīts. Nu, 76. par pret atturas norādīts Nav īsti skaidrs. 78. elektronisks balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Skaidri pieņemts. 77. par. Pret. Atturas pieņemts. 94. par. Pret. Atturas. Norādīts. A. 78. par pret atturas noraidīts. 79. par pret atturas pieņemts. 81. atkrīt, arī 80. 82. arī 83. arī. Tagad 86. kas par pret atturas norādīts. 95. divās daļās pirmā daļa par pret atturas, to mēs pārbaudīsim elektroniski. 95. pirmā daļa elektroniski balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa 95. par pret atturas. To mēs pārbaudīsim arī elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 85. par atturas noraidīts. Pārbaudīsim 85. elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Bet lūdzu rādiet to arī. 84. atkrīt, tad 88. turpinam par. Pret. Atturs To pārbaudīsim elektroniski. 88. elektroniski pārbaudam. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 87. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 90 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 89. atkrīt. Nākošais 112. par pret atturas nav skaidri. Pārbaudām 112 elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 91. divās daļās pirmā daļa par. Ak tā, pirmā daļa atkrīt, jo 112. ir pieņemts, līdz ar to no 91. jābalso tikai par otro daļu. Balsojam par 91. Da, grozījumu otro daļu par, pret, atturas pieņemts. 92. atkrīt līdz ar to 93. par, pret, atturas noraidīts. 96. par, pret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 atturas noraidīts. 112. par priekšsēdētājs jau labo 102. 102. par pret atturas nav skaidrs. Balsojam par 102. elektroniski. Vai visi ir novalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 103. par pret atturas nav skaidri. Balsojam par 103. elektroniski. Tas būs plašs vairākums, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Plašs vairākums 104. par pret noraidīts. 105 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs noraidīts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. 107 par pret atturs nav īsti skaidrs. Elektroniski balsojam par 107. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 106. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 113. par pret. Nav īsti skaidrs. 113. Elektroniski balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 109. par. Pret. Atturas pieņemts. 108. par. Balsosim elektroniski. 108. Pārbaudam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 110. par. Pret. Atturas norādīts. 111 par. Pret atturas. Balsosim elektroniski. 111. pārbaudam elektroniski, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 114. ir atsaukt, 115. tagad, kas par? Pret atturas noraidīts. 116. par pret. Atturas nav īsti skaidrs. Balsosim elektroniski. 116. pārbaudam elektroniski, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts 117. par pret atturas. Arī balsosim elektroniski, 117. elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 118. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad apsvērumi. Numur 1 par. Pret. Atturas pieņemts. Numur 2 par pret atturas no nu, pieņemts, numur 4 par pret atturas noraidīts, numur 3 par pret atturas nav īsti skaidrs. Balsojam par trešo elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Numur 5 par pret atturas pieņemts. Numur 6 par pret atturas pieņemts. Numur 7 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas arī pieņemts. Līdz ar to mēs tagad balsosim par noslēdzoš, nu, noslēdzošajā balsojumā. Ir tikai viens balsojums. Nav vairs mandāti jāpiešķir vai kas cits. Viens noslēdzošais elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Līdz ar to ziņojums ir noraidīts. koordinatori var lemt par tālāko uh, darba gaitu. Darbs ir bijis līdz šim veltīgs. Nu, šo tēmu skatīsim vēl arī turpmāk. Un tūlīt tiksimies ar polijas vides ministru. Viņš ir ne tikai kā vides ministrs, bet līdz priekšsēdētājs pulkstens 11.30. Šeit visi tiekamies runājot par šo jautājumu. Esiet lūdzu precīzi.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

So, colleagues, please. Kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Ich möchte dann die Sitzung. Es vēlos atsākt sanāksmi. Es jau uh, pieminēju Vilsas kundzes apmeklētā grupu no Eiropas koledžas Āhenā. Laipni lūgti mūsu sanāksmē. Turklāt no Nacionālās asamblējas man šeit ir apmeklētāji, ko ir uzaicinājusi kolēģi Sofija Asonī. Viņi asamblējā risina ilgtspējīguma jautājumus un pēta šo jautājumu arī pie mums. Paldies viņam par to. Un līdz ar to mēs pāriesim pie mūsu zvaigžņu stundas ar zvaigžņu viesi, ministra kungs un COP19 prezidents, ievēlētais prezidents Marcins Koroleks. Mēs eh, šodien diskutēsim par COP19 klimata pārmaiņu konferenci un sagatavošanās darbiem. Eh, šis būs svarīgs solis starptautiski būtiskajiem notikumiem šajā jomā. Turklāt šī konference notiks Eiropā. Un par to līdz ar to mums ir pastiprināta interese, un es e, ļoti sagaidu mm, plašu atbalstu no jums visiem mm, pienesumu, lai šī konference kļūtu par veiksmīgu notikumu, lai mēs sevi un Eiropu labi prezentētu un lai šis pasākums vainagotos panākumiem. Es nevēlos ilgi runāt, ministra kungs, e, tagad teiks ievadvārdus, tad eh, būs iespēja izteikties koordinatoriem, un tad ministra kungam būs iespēja atbildēt, un tad turpināsim ar otro jautājumu atbilžu kārtu. Ministra kungs, jums ir iespēja izteikties šeit, Eiropas parlamentā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Es ļoti priecājos būt šeit, NV komitejā, Eiropas parlamentā. Tagad es varu pastāstīt jums par eh, progresu, gatavojoties COP19 klimata pārmaiņu konferencijai. Pēdējo divu gadu laikā šī ir otrā COP konference, un eh, šī konference tiks organizēta Varšavā. Jau otro reizi tik svarīgs pasākums notiek Polijā, un eh, Tā nav sagadīšanās. Tas ir pierādījums tam, ka Polija aktīvi nodarbojas, vēlas eh, nodarboties ar klimata pārmaiņu problēmu, ar eh, iespējamiem risinājumiem globālā līmenī. Tas ir pierādījums tam, ka Eiropa vēlas spēlēt svarīgu lomu klimata pārmaiņu apkarošanas politikā. Mēs zinām, kā var samazināt emisiju izmešus, kā to var izdarīt ilgtspējīgā veidā, neapdraudot eh, ekonomikas situāciju, neapdraudot izaugsmi. Kad es 2011. gada novembrī eh, kļuvu par vides ministru, tikko toreiz eh, tiku nominēts devos praktiski no ministra prezidenta kabineta uz lidostu, lai lidotu uz Durbanu. Man jāsaka, ka pirms tam sešus gadus eh, esmu bijis tirzniec, tirzniecības ministrs, bet eh, tik intensīvas sarunas kā toreiz eh, Dienvidāfrikā neesmu nekad piedzīvojis tirzniecības ministra amatām. Uh, Toreiz eh, Dienvidāfrikā biju ES delegācijas vadītājs, un es pārliecinājos par to, cik svarīgs mums ir globāls saruna process klimata situācijā, un cik svarīgi ir visām valstīm, arī Polijai, piedalīties šajā procesā. Jo Polija ļoti īsā laikā no attīstības valsts ir kļuvusi par um, attīstīto valsti Tas, kas tika toreiz sarunāts Durbanā, bija mm, revolūcija globālā klimata pārmaiņu apkarošanas procesā. Mēs eh, esam lemuši īstenot eh, to, par ko bijām vienojušies Durbans platformā, darīt to globāli, un Varšavā mēs turpināsim šos darbus. Mēs eh, atkal centīsimies vienoties. 200 valstis mēģinās vienoties šīs konferences ietvaros. Es ļoti ceru, ka pēc diviem gadiem Parīzē šis ceļš vainagosies panākumiem un svinīgi noslēgsies. Mēs darīsim no mūsu puses visu iespējamo, lai tā tas arī notiktu. Polija nav vienīgais spēlētājs šajā izrādē Polija pieņēmusi lēmumu uzņemties šīs konferences organizāciju uh, un um, līdz ar to ir uzņēmusies lielu atbildību arī Austrumu Eiropas valstu grupā. Turklāt pēc šī lēmuma uzreiz tika uzsākta aktīva sadarbība ar Franciju. Turklāt eh, pēc tam pieslēgušās tādas valstis kā Peru un Vene, Venezuela, jo šajās valstīs notiek eh, kop un pirms kop konferences pasākumi. Turklāt, kā kop 19 konferences eh, priekšsēdētājs, es vērsos pie kolēģiem, kas to darījuši pirms manis, lai gūtu padomus. Eh, esmu guvis eh, lielu palīdzību no eh, Lenas Eko kundzes. Viņa palīdzējusi risināt zaudēju, iespējama zaudējuma problēmas. Vili Nisto, vides ministrs no Somijas, mūs atbalsta Lulucu jautājumos Martins Idegards, vides ministrs Dānijā. Ir uh, apņēmies organizēt sanāksmi Kopenhāgenā par finansējumu. Tātad COP19, 19, jūs redzat eh, šo skaitli, jūs saprotat, ka runa ir par kolektīvo sadarbību, par Eiropas projektu. Un mūsu pienesumi palīdz mums labāk sadarboties. Tā mums eh, jāuzrota piedurknes un jāsāk strādāt un veiksmīgi jānoslēdz šis projekts uh, pēc diviem gadiem. Jāparaksta vienošanās. Kopš šī gada sākuma mēs risinām konsultācijas ar daudzām valstīm. Šeit es varētu pieminēt visus ministrus, uh, kas jau izskanēja mm, manos ievadvārdos, un pirms COP19 es vēl apmeklēšu daudzas citas valstis. Nesen Krakovā not tika SVF sanāksme un tika arī snātas sarunas uh, starp interesētajām uh, pusēm. Varšavā notiks arī pirms kop sanāksme, kur tiks runāts par uh, vienošanās pamatelementiem. Mēs runāsim arī par to, ka ieturēt līdzsvaru starp ambīcijām un mērķiem. Mēs runāsim arī par iespējamiem zaudējumiem šajā procesā, loss un damage. Pirms, ko pirmajā dienā tiksies uh, uzņēmēji no visas pasaules, mēs ar viņiem runāsim par tehnoloģijām, par inovācijām, par inovatīvo finansējumu un par to, kādu lomu uh, uzņēmēji vēlas spēlēt šajā procesā. Pirms kopa Varšavā ir ļoti svarīgs notikums, tur mums būs jānodarbojas ar daudzām lietām. Mums būs jārunā arī par um, vides uh, samita rezultātiem. Mēs nāksim klājā ar jaunām iniciatīvām kopīgi ar kolēģiem no Peru un Francijas runāsim par katru sarunu soli, kas būs svarīgi, lai Parīzē panāktu vienošanos. 2015. gadā notiks COP konference Peru. Līdz ar to mums būs jau iepriekš jāsagatavo sarunu dokumenti, un Varšavā mums eh, būs jā nosaka pamata elementus, kuriem balstīsies šis Peru teksts. Kas mums būs īpaši svarīgi? Vispirms eh, universāla piemērojamība, lai piemērot varētu visas valstis, ne tikai Eiropas Savienības un dažas citas valstis, kā tas ir bijis Kyoto protokola gadījumā. Pie sarunu galda mums būs um, jādomā arī par to, lai būtu līdzsvars starp klimata sarunām un attīstības lietām. Daudzas valstis nevarēs uh, uzņemties saistības uh, attiecībā uz to attīstību vai arī attiecībā uz uh, nabadzības apkarošanu. Tātad Ehm, mums jāskatās, kā mēs risināsim šo jautājumu. Mēs runāsim Varšavā ar uzņēmējiem par šo aspektu. Jo eh, uzņēmēji ir eh, pirmajā vietā šajā mūsu cīņā. Viņi mums ļoti palīdz. Turklāt mēs um, skatīsimies, kas notiek pilsētās, jo pilsētās dzīvo jau 50% no planētas iedzīvotājiem, un līdz 2050. gadam tie būs 70%. Tātad um, vides draudzīgums pilsētās ir viens ļoti, ļoti svarīgs aspekts. Un vēl viena lieta - NV komiteja Eiropas parlamentā vienmēr ir vēlējusies, lai Eiropas Savienība spēlē daudz svarīgāku lomu globālo klimata pārmaiņu sarunu kontekstā. Līdz ar to lūdzu jūsu atbalstu sarunām Varšavā. Un vēl kāda lieta. Eiropas Savienība bieži kritizē par tās nepietiekamo aktivitāti uh, klimata pārmaiņu finansēšanā. Tāpēc mums Varšavā nepieciešama ļoti laba deklarācija klimata pārmaiņu apkarošanai. Vēlamies zaļāko klimatu un pielāgošanas instrumentus. Un ja NV komiteja izdarītu attiecīgo spiedienu, lai panāktu uh, Uh, progresu šajā lietā, tas mums atvieglot lietas Varšavā. Es ceru, ka tā nav no pēdējā reize, kad es ar jums runāju par šo notikumu. Ceru, ka konstruktīvs dialogs mums turpināsies un visas puses būs rezultātā apmierinātas. Mums ir globālie mērķi, proti globālā vienošanās ko inicēs Eiropas Savienība un kura tiks parakstīta Eiropas Savienībā. Un tagad labprāt uzklausīšu un atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies, ministra kungs, par jūsu ievadvārdiem. Tagad mēs uh, turpināsim ar koordinatoriem. Jā, mēs izdarīsim tādu spiedienu, ko gribat. To varu jums apsolīt, rakstīts arī mūsu vizītkartē. Mēs uh, nāksim klāja ar rezolūciju, protams, un izklāstīsim mūsu idejas par to, kam jānotiek Varšavā. Parlaments arī tiks pārstāvēts Varšavā, desmit deputāti uh, pārstāvēs parlamentu, mēs tiksimies ar ieinteresētajām uh, pusēm, jūs teicāt uzņēmēji, jā, un uh, turklāt arī NVO, nevalstiskās organizācijas, arī ir ļoti svarīgas, jo šīs organizācijas uh, izplata informāciju sabiedrībām, tad arī uh, pielāgošanas finansēšanas aspekti, uh, tas ir ļoti labi, un līdz šim kopu konferencēs finansējums nāca lielākoties no vienas valsts, tam jānotiek drīzāk uh, liela, lielākās pakotnes ietvaros. Eiropas Savienībai mm, jāuzstājas solidāri. Nu, protams, Eiropas Savienībai nav jāpaliek vienai šajos uh, centienos. Vienkārši globālai kopienai jāsaprot, ka tā ir Eiropas Savienība, kas dod līdzekļus un ka tā to dara solidāri, nevis uh, katrs atsevišķi. Sāksim ar Petru Līzi. Paldies, priekšsēdētā kungs. Zēber kungs uh, atvainojas, un viņš nevar šodien būt klāt, bet es izteikšos viņa vietā. Paldies jums, ministra kungs, par to, ka šodien esat šeit. Es pats uh, esmu viesojies uh, Poznaņā 2008. gadā, piedalījos tur konferencē, un tieši jūs ļoti angažēti un konstruktīvi risināt uh, dažādus mums svarīgus jautājumus. Polijai nevajadzētu atkāpties, runājot par mūsu um, ambicioziem klimata pārmaiņu apkarošanas mērķiem. Polija joprojām um, 90% no enerģijas gūst no ogļu sadedzināšanas, un, um, tāpēc, um, lai uzlabotu šo situāciju, Polija pat saņem papildu uh, subsīdijas, no Eiropas Savienības. Es tā saprotu, ka šobrīd uh, jūs arī lielu daļu ogļu importējat, lai ražotu enerģiju arī no Krievijas. Tā kā nu, es nezinu, jums varbūt ir cita motivācija uh, izņemot uh, uh, klimata pārmaiņu apkarošanas pāriet uz alternatīvākiem enerģijas uh, ražošanas uh, veidiem. Un uh, tad jūs, protams, ļoti pareizi teicāt, uh, Eiropas Savienībai nevajadzētu palikt vienai, uh, cenšoties panākt uzlabojumus šajā jautājumā, centieniem jābūt starptautiskiem. Un vēl viens jautājums, ko gribu uzdot, um, par kur mums ir jādiskutē. Simts reizes dienā mēs sev jautājam, ko mums darīt, ja pārējie nepiedalās mūsu cīņā, ja mēs esam vieni paši, ja mums neviens nepalīdz. Jūs, kā ministrs, taču varat tagad uh, teikt, mēs uh, eh, uzņēmamies šo atbildību, mēs saprotam, ka mēs vien paši to nepanāksim, var, protams, atteikties no mūsu klimata politikas. Var teikt, ka ja mēs neko nepanāksim, tad eh, vienkārši izstāties, bet vai tas būs ilgtspējīgs risinājums? Paldies. Tagad Džo Lainens. Ministra kungs arī no manas puses. Laipni lūdzam NV komitejā. Apsveikumu Polijai. Piecu gadu laikā jau otro reizi jūs organizējat kop konferenci. Tas novieto jūsu valstī novērotāju uzmanības centrā. Petrs Līze jau par to runāja. Mēs satraucamies par klimata politiku Polijā. Es pats eh, jautāju komisijai, kas notiks ar uh, eh, ogļu uh, eh, spēkstācijām Opolē. Tur nav paredzētas CCS iekārtas un uh, 900 megavati ir šo iekārtu jaudība, jauda. Tas nozīmē izmešu tonnas, kas uh, nonāk gaisā, vai jūs esat paredzējis kaut ko darīt šai ziņā, kā tas ietekmēs kop notikumus. Tad eh, jūs pieminējāt um, globālo klimata vienošanos, otrā iespēja pēc Kopenhāganas, šeit mums nevajadzētu laist garām šo izdevību, mums uh, jāpanāk uh, šī globālā vienošanās. Tas ir skaidrs. mums Eiropā, kā jau bagātām attīstītajām valstīm, mums jādara vairāk nekā citiem. Mēs runājam par 20% samazinājumu CO2 jomā līdz 2020. gadam. Tagad mēs apzināmies, ka ar to nepietiks. Mums jābūt labākiem. Eiropai vajadzētu darīt vairāk, lai uzlabotu savu tēlu. Tad vairāk par 20%. runājot par finansējumu. Nu, nav nekā tai katlā pagaidām arī pēc Durbanas. Mums um, jāpadomā tad par citām iespējām gūt finansējumu. Varbūt mēs varam šeit vairāk darboties ar nodokļiem, varbūt šādi var kaut ko iekasēt papildus. No Skandināvijas nāk interesantas iniciatīvas. Uh, šīm valstīm ir laba pieredze, varbūt eh, tas mums var palīdzēt. Es bi esmu bijis Kopenhāgenā un eh, man sāpēja. Man sāpēja redzēt, kā tur viss sabruka kopā. Mēs nevaram piedzīvot vēlreiz ko citu. Paldies, Krisdēvis, tagad. Paldies un uh, prieks jūs redzēt, ministra kungs. Ļoti labi, ka jūs tik optimistisks un pozitīvs esat par šo lietu. Kāpēc jūs esat tik optimistisks, vēlos pirms pajautāt? Run, uzklausot šīs diskusijas, te daudz eh, tiek runāts par detaļām, bet eh, trūkst vadības kaut kā jūsu līnijā. Kas notiks ar attīstības valstīm? Ķīna un Indija. Šīs valstis eh, argumentē šādi. Tas nevēlas neko upurēt, lai paliktu attīstības fāzē, uh, ņemot vērā to, ka rietumi ir izgājuši uh, šai, cauri šai fāzei un, uh, tā teikt, ir vienkārši progresīvākās un var upurēt vairāk. Kas, kas ir mainījies attiecībā uz šiem argumentiem vai kaut kas ir uzlabojies? Turklāt uh, Baltijas nams vēlas progresu, bet mēs zinām, ka kongresā trūkst vairākuma, lai ratificētu vienošanos. Kāpēc tad esat tik ļoti optimistisks par šo vienošanos? Paldies. Bās Ikauts, lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kungs un paldies uh, mi ministra kungs, ka esat šeit par privātos sektoru un tā iesaistīšanu. Mēs pagaidām šai palātā ignorējam to, ka ilgtspējīga nākotne nav iespējama bez industrijas, un visi tam piekritīs, es domāju. Uh, Mums ir jāiesaista privātais sektors un uh, jārūpējas par sabalansēto pieju. 12 kompānijas, kas atbalsta polijas prezidentūru, ko jūs uh, pasludinājāt, un es redzu Osla metalu un uh, polijas enerģijas grupas, tiešām negūstu iespēju, ka tā ir sabalansētā pieeja. Turklāt um, jūs runājāt par starptautisko klimata samitu, par, ko organizē uh, Mm, starptautiskā kola organizācija. Turklāt no Varšos nav nekāda kom komunikē par eh, šo kolu organizāciju un tās iesaistīšanu. Līdz ar to es šeit nevaru, neredzu privāto sektoru, es šeit redzu eh, vecu to pašu, vecos tos pašus industrijas pārstāvjus. Kā jūs vēlaties jaunus pārstāvjus iesaistīt šajā procesā? Uh, arī tādas kompānijas, kas uh, vēlas uh, ieviest vairāk uh, um, zaļākas enerģijas. Pagaidām man tiešām nav iespēja, ka pieeja ir sabalansēta, tā kā jūs vēlaties organizēt šo kop konferenci. Tā kā pastāstiet lūdzu vairāk par to. Un kā jūs redzat polijas nākotni pēc 2050. gada? Arī Polijai jāsamazina uh, CO2 izmeši par 95%. Kā jūs uh, vēlaties to panākt ar starptautiskās kola asociācijas palīdzību? Ar šīs asociācijas palīdzību mēs tālu netiksim. Domāju, jūs to visu, visu zināt. Paldies, Anna Rosbach tagad. Paldies! Es izteikšos savā dzimtajā valodā. Prieks jūs redzēt šeit, ministrs, un paldies, ka pastāstījāt arī par Durbanu, kur eh, jūs ministru līmenī pārstāvējāt arī savu valsti. Es savukārt pārstāvēju parlamentu un arī biju klāt Durbanā. Un jāsaka, nevienmēr tas ir patīkami piedzīvot šādas sanāksmes, jo svarīgi lēmumi tiek pieņemti jūsu ministru līmenī. Un vairāk kārt esam bijuši vairākās kopu grupās, un uh, tikai vienu vai divas reizes uh, dienā mūs informēja par to, kas notiek. Mums nebija iespējas piedalīties nekādās nopietnējās sarunās, un tas bija ļoti sarūktinoši. Tā tad vēlos dzirdēt no jums Ko Polija domā mm, par eh, parlamenta iesaistīšanu? Atļaujiet eh, parlamenta pārstāvjiem sēdēt ar jums pie viena galda un piedalīties nopietnās diskusijās, ne tā, lai viņu informētu vienu vai divas reizes dienā par to, kas notiek. Un ja parlamentam neļaus šādi piedalīties, tad uh, varbūt nav ko runāt par uh, šo lielisko modeli kop konferencei. Mēs te pārstāvam 500 miljonus cilvēku, bet mums ir iespēja piedalīties ar trīs cilvēku delegāciju, vai tas nav dīvaini? Mazākas, daudz mazākas valstis citur pasaulē uzstājas ar daudz uh, lielākām delegācijām. Ja jau parlamentām mums ļoti, mums ļoti rūp uh, šī lieta, tad mēs arī vēlētos izteikties par lietas būtību. Paldies, Anna Rosbacha, Sabina Vils. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības klimata aizsardzības mērķi mūsu politiskajai grupai nešķiet pietiekami ambiciozi, lai varētu pielikt punktu šim fenomenam. Jāsaka, ir sevišķi smagi tas skar tieši jaunatīstības valstis, un tām ir nepieciešams finansējums no industriālajām valstīm. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jābūt aktīvākai un nevis pārstāvētai no dažu dalību valstu vidus. Es eh, uzklausīju jūsu uzstāšanos un dzirdēju, ka jūsu ekonomikas ministrs piedāvāja noslēgt eh, klimata aizsardzības vienošanos, es gribēju pavaicāt, kā jūsu ekonomikas ministrs varētu ietekmēt sārunu uh, vešanas pozīciju. Mums ir jāpanāk vairāk kā 20% CO2 samazinājums. Paldies! Paldies! EFD grupas vārdā Šimānska kungs lūdzu. Moje pytanie dotyczy e, przede wszystkim uzmysłu. Es labprāt gribētu uzdot sekojošu jautājumu. Ministra kungs, kā ir samazinājušās izmaksas pēdējo desmitgažu laikā? Mēs runājam par procentiem, bet runājot par oglēm, jāatceras arī, ka šodienas rūpniecība atšķirs no situācijas pirms gada. Jūs kā vides ministrs mums varētu pastāstīt, kāda ir bijusi līdzinējā attīstība, kāda ir ekonomikas pārēja. Jautājums nav tikai par vidu un CO2 izmešiem, bet runājot par vidi, par vidi kopumā, kādas ir problēmas. Un tas, ko jūs teicāt sākumā, ir um, nozīmīgi un, protams, arī būtiski, bet jautājums ir par šo globālo vienošanos, arī par to jūs um, iepriekš jau runājāt, vai ir kādi signāli, vai ir kāda informācija. Par uh, tādiem globāli iesaistītiem aktieriem kā ASV, Ķīna, Indija. Eiropa vēlas uh, būt par piemēru, un Eiropai ir ļoti dinamiska un pareiza politika, bet ievērojot uh, šodienas krīzes apstākļus, uh, varbūt, ka Eiropa uh, šobrīd paliks uh, viena pati Un uh, atbilstoši diskusijas Eiropas parlamentā ir ļoti uh, kaismīgas, kādu cenu mēs par mūsu politiku maksājam. Spānijas un Grieķijas pilsoņu situācija daudz neatšķiras no uh, attīstības valstīs. Runa ir par Eiropas ekonomikas konkurētspēju, it īpaši tajās valstīs, kurās pat laban ir uh, dziļas pārmaiņas. Tātad, vai jūs eh, esat sapņotājs un tiešām domājat, ka 2015. gadā Francijā situācija mainīsies tā, ka tā globāla vienāšanās varētu tikt eh, parakstīta, jo tas, ko dzirdam tagad, eh, tas šādas cerības nevēro. Un vēl četri kolēģi - Florence Korhola un vēl divi. Karl Heinz Florence, lūdzu. Ministra kungs, jauka, ka jūs esat šeit, priecājos jūs uh, redzēt, atceros jūs, kad jūs ieradāties uh, Durbanā un Eiropas delegācija stāvēja sabrukuma priekšā, kad uh, Polija izteica interesantu priekšlikumu, situācija bija ļoti saspringta Um, tagad tā nedaudz ir nomierinājusies, bet, nu, protams, vēlos uh, uzklausīt jūsu domas. Un Polija tagad būs uh, valsts, kas uzņem šo konferenci. Tas uh, var nozīmēt arī to, ka tāds mēģinājums citā virzienā iet tiek aizsākts. Tādēļ gribu, gribu vēlreiz pasvītrot un jautāt, kādas tad ir jūsu aktīvās un arī radošās domas. Jūs vienā no intervijām avīzēm teicāt, ka ja būsim radoši, tad varam radīt darba vietas, labot cilvēku apstākļus un mainīt situāciju. To es tikai atbalstu, bet kāda ir jūsu aktīvā pienesuma loma? Es uh, saprotu, ka jūs nevarat kā Lielbritānija vai Vācija pilnīgi atteikties. Uh, no kodolenerģijas, kā to var šīs valsts, un jūs nevarēsiet atteikties uzreiz no ogļu izmantošanas, bet jūs kā valsts, kas uzņem šo konferenci, kā jūs motivēsiet citus virzīties uz priekšu? Kyoto ir miris, nu laimīgā kārtā jauns modelis, fāžu modelis ir uh, radies, un šeit ir jārēģē. Kādas ir jūsu idejas? Paldies! Filkunī, kungs, vienu minūti. Kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, priekšsādātāja un paldies, ministra kungs, esat šeit mūsu vidū. Uzklausot jūs, es tā saprotu, ka jūs uh, gribat uh, atvērtības uh, eh, politiku īstenot, un es domāju, ka šī konjunktūras politika liek mums virzieties šai virzietē, virzienā un vēl. Gribu runāt par ūdeni. Ūdeni vienmēr aizmirst galotņu tikšanās laikā un arī secinājums rakstot dažādās konferencēs. Ūdens resursi kļūst aizvien mazāk, jo pārāk daudz to izmanto, un no otras puses ūdens kvalitāte paliek sliktāka, jo mēs aizvien vairāk piesārņot ūdens izmetam ir absolūti nepieciešams, lai mēs ar šo jautājumu strātā, strādātu. Ūdens ir rets resurs, un šīs konferences laikā vajadzētu būt, lai jūs varētu uzsvērt eh, šo jautājumu. Tas ir ļoti būtiski, lai mēs visi eh, kopā saprastu, ka ūdens ir nevis tiesības, bet pienākums. Un sadarbības eh, ietvaros starptautiskā līmenī es strādāju, lai izstrādātu lī, likumu šeit parlamentā. Uh, lai ieņēmumi no ūdens saimniecības varētu tikt novirzīt uz baga, nabadzīgām valstīm, lai uh, padarītu ūdeni pieejam visiem. Jūs kā vidas ministrs vai Polija varētu pievienoties uh, šai idejai, lai ūdens būtu pieejams arī jaunatīstības valstīs. Paldies! Paldies, tagad Korolas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka lielākie emitenti jau ir izvēlējušies citu uh, stratēģiju. Es nesaku, ka viņi uh, nedara neko, bet viņi vienkārši rīkojas savādāk. Jo, piemēram, ir eh, valstis, eh, kas ir daudz efektīvāks samazinot eh, emisijas salīdzinājumā ar ES, piemēram, ASV, pateicoties slānekļa gāzei, bet viņi īsti nav ieinteresēts, lai kaut kāds vienošanās vai nospraust ambiciozus mērķus, bet viņi vēlas padarīt savu ekonomiku tautsāmniecību brīvu no oglekļa. Tā ir pieeja, kas ir drīzāk no ap, ar virzienu no apakšas uz augšu, nevis otrādi. Tātad mēs te radām pārāk daudz eh, likumdošanas sloga. Eiropieši īstenībā paši ir lielākais šķērslis eh, starptautiskas vienošanās ceļā. Mēs esam tie eh, stūrgalvīgie. Vai jūs esat gatavi pārdomāt mūsu pašu stratēģiju. Mēs jau nu, drīz vien nebūsim bagāto valstu skaitā, ja mēs šo stratēģiju uh, Eh, neuztversim nopietni. Karls Hainz teica, ka Kyoto ir mīris, un nu, tas nozīmē, ka arī Eiropas modelis ir mīris. Paldies! Jā, protams, eh, ASV ir pazīstama ar aktīvajiem eh, klimata aizsardzības mēģiem. Tagad Hibners kundz lūdzu. Paldies, ministra kungs! Kā jau katru gadu. Eiropas parlaments gatavo rezolūciju, tas ir noticis arī šogad, ITRE komitejas vārdā, es varēju līdzdarboties rezolūcijas tapšanā, un mums ir jāpanāk globāla vienošanās. Vienošanās mērķi, protams, ir jāatbalsta, tiem ir jābūt papildinātiem eh, ar finansējumu, un, ja visas iesaistītās puses šos mērķus neatbalstīs, tad, protams, eh, tikšanās nevainagosies ar panākumiem un nevarēs runāt par kaut kādu sadarbību. Mēs esam izstrādājuši tādu priekšlikumu, kas varētu pavērt sadarbības iespējas un precizēt mērķus. Jo tādā veidā mūsu komiteja varēs labāk sadarboties ar ministru. Manis pieminēto rezolūciju um, pieņems nākamnedēļ par to balsos nākamnedēļ, un, protams, arī citiem ir jāizrāda savu labā griba. Es vēlējos pavaitāt, ar ko tad jūs īsti vedat sarunas, un eh, kas ir ticis sasniegts līdz šim. Jūs pieminējāt, ka esat veduši sarunas ar citiem ministriem, bet mums ir nepieciešami konkrēti rezultāti. Ja nebūs rezultātu, tad īstenībā neko neizdosies panākt. Paldies, Hibners kundze. Jūs. Uh, runājāt eh, gandrīz divas minūtes, lai gan jums bija piešķirta tikai viena, bet, nu, parasti jūs runājat lakoniskāk. Paldies, tagad Makavens kundze. Man ir ļoti vienkārši jautājums. Mēs pirms vasaras brīvlaikiem, vasaras brīvlaika bijām ASV, mēs dzirdējām Obamas plānus, Obamas administrācijas. Vai jūs esat pamanījuši uh, to, ka ir notikuši pārmaiņas ASV administrācijā? Un tagad Lepāžas kundze. Paldies. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies ministra kungs, kā viesojoties šeit mūsu vidū. Es arī uh, esmu bijusi delegācijas sastāvā Durbānā un, protams, arī uh, priecājos, ka šodien no rīta uzsvērāt to, ka jūs skaidrs. Uh, mērķus atbalstat un to mm, definīciju. Es atceros šo ļoti strikto pozīciju, kāda bija Polijai Durbanas saruna laikā. Tas bija, nu, burtiski pie robežām tam mandātam, ko izsniedz Eiropas parlaments. Vai jūs varat solīt, ka jūs prezidentūras laikā situācija mainīsies un jūs saglabāsiet šos mērķus, kurus liekas esat arī šodien vēlreiz formulējis. Paldies! Paldies! Jautājumi ir pabeigti, un ministra kungam tagad ir iespēja atbildēt uz uh, uzdotiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Chciałbym zaproponować Sākumā es gribētu vē, pateikt, ka varbūt varētu vēlāk atbildēt uz jautājumiem, kas skar tieši polijas situāciju, varbūt kādā citā dienā. Jo gal galā mēs šodien runājam par starptautisku vienošanos, nevis par polijas iekšpolitiku. Un arī, protams, bildīšu dažus vārdus par sagatavošanos Varšavas konferencei. Kāda ir mūsu spēlēmā loma Varšavā? Un īstenībā lielais vairums jautājumu tika uzdot tieši par šo tematiku. Uzskat, ka konference Varšavā ir ļoti svarīga. Uh, Daudzi uzdeva jautājumu, kādēļ tad varu būt tik optimistiski runājot arī par Parīzes tikšanos. Durbanas darba kārtība ir manai sirdī ļoti tuva. Izskanēja doma, ka 2012. gadā jau vajadzēja noslēgt otrā posma sarunas un 2013. gadā jau vajadzēja vest sarunas par globālu vienošanos un 2015. gadā eh, šī, šai vienošanai jau vajadzēja stāties spēkā, un pēc 2020. gada to vajadzētu jau īstenot. Tāda darba kārtība tika pieņemta Durbanā. Kas notiek šodien? Tas ir pagrieziena punkts. Durbanā bija tādas kā krustcelis. Mēs zinām, ka jaunā vienošanās ir tāda, kam vajadzētu būt saistošai pilnīgi visiem, applicable to all, sakot angļu valodā. Kādreiz tā nebija. Jaunais līgums. ir jāpieņem ar vienošanos. Ir jāņem vērā pilnīgi visi šīs vienošanās elementi. ir e, jābūt diferencētām saistībām un jāsaprot, ko katra dalība valsts var paveikt. Tām visām nav vienādas iespējas. Daudzi man vaicāja, kādēļ esmu tik e, optimistiski noskaņots. Pirmkārt, gribu teikt, ka Polija varētu spēlēt šeit tādu īpašu lomu. Un tā to patiešām var darīt. Mēs piedzīvojam piedzīvojām tādas ekonomiskās metamorfozes, tas notika pirms 25 gadiem, un Mēs varētu sev toreiz pirms 25 gadiem arī saukt par tādu kā attīstības valsti, un vēl bija daudz tādu valstu mūsu saimē. Mēs uh, iestājāmies ESO, un 2004. gadā mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Mēs esam pametuši vienu nometni un esam iestājušies citā nometnē. Mēs esam bijuši abās barikāžu pusēs. Uh, Un mēs tā tad varētu būvēt tiltus, jo ļoti labi saprotam abas pasaules, abas šīs nometnes. Tādēļ arī var būt optimistisks noskaņots, manuprāt. Mēs varam viens ar otru sarunāties, cīnoties pret uh, tiem izaicinājumiem, ar ko uh, sastopas abas nometnes. Daži jautājumi tika veltīti uzņēmumu situācijai. Mūsu konferencē eh, piedalīsies arī vairāk uzņēmumi. Tāpat izskanēja jautājumi par mūsu partneriem. Mūsu partneri ir minēti eh, tīmekļa vietnē. bija mūsu sponsori, kas mūs arī atbalstīja finansiāli, organizējot konferenci. Mēs te ne, nesam ievietojuši atsevišķu uzņēmumu sarakstu, kas piedalīsies konferencē. Nē, tie ir uzņēmumi, kas mums sniedz finanšu atbalstu. Bet tas, ka uzņēmumu pārstāvis varētu uzaicināt uz diskusijām, sakņojas arī e, jaunākajā vēsturē. Līgums bija spēkā 19 gadus un e, sarunu vedēji tikās ar NVO pārstāvjiem, tika slēgtas vienošanās. Bet jāsaka, nu, nevaram būt pārāk pašpaļāvīgi. Tautsaimniecības nozars pārceļas e, ārpus Eiropas, pieaug emisiju skaits, Un, ja mēs netiksimies ar uzņēmumu vadītājiem, arī globālā līmenī mēs īstenībā neko nesasniegsim, jo vienmēr jau atradīsies kāda valsts, kas būs tāda vienpate un uh, ies pati pa savu izraudzīto ceļu. Un tas neapstādinās uzņēmumu pārcelšanu uz citām valstīm ārpus Eiropas. Tieši tādēļ ir jāsarunājas arī ar uzņēmējiem. Izskanēja arī vairāki jautājumi, kā Eiropa ieņem savas pozīcijas, kā tā izstās uz šī globālā fona. Es gribu teikt, ka Eiropai ir tāds īpašs piedāvājums ne 20%, bet 30%. Jau 2007. gadā Eiropas Savienība to piedāvāja, bet protams, ir jāpanāk vienošanās globālā līmenī. Mēs nerunājam par 20%, esam vēl ambiciozāki, piedāvājam 30% emisiju samazinājumu. Bet, protams, tas viss ir atkarīgs no apstākļiem. Man šķiet, ka Nepietiek viena runāšana par piemēriem. 2001. gadā mēs uzsākām uh, tirzniecības sarunas uh, Doha sarunu kārtā ar PTO. Mēs arī nospraudām kopējās lauksaimniecības politikas mērķus, mēs uh, atvērām savus lauksaimniecības izstrādājumu tirgus un mēs cerējām, ka būs tāda vispasaules starptautiska vienošanās par tirdzniecību. Dohas sarunas norisinās joprojām. Lauksaimniecības produktu tirgus Eiropā jau ir atvērts. Kas līdzīgs notiek arī runājot par klimatu. – 2008. gadā mēs pieņemam klimata pakotni. Bet pārējās valsts nedarīja to pašu. Šveice, Lihtenšteina un varbūt vēl kāda Eiropas kontinentā esoša valsts piedalīsies šajā uh, Uh, šī līguma parakstīšanā, bet ar to vien nepietiek. 2020. gadā mums ir nepieciešami jauni instrumenti, kas attieksies pilnīgi uz visiem, saistības visiem. Mums savu partneru piekrišana ir jānopērk uh, pašiem esot ļoti aktīviem, te var runāt pārnestā nozīmē par tādu kā uzmanības deficīta sindromu. To jau mēs redzējām otrajā Kyoto protokola darbības posmā. Panāktie rezultāti. Ar tiem varam lepoties. Vismaz man tā liekas. Bet, protams, ir arī šī Amerikas perspektīva. Abās Atlantijas okeāna pusēs ir atšķirīgas enerģijas politikas paradigmas. Eiropā ir dārga enerģija, enerģija un tam vajadzētu kalpot par instrumentu, kas uh, veicina ekonomisko izaugsmi un palielina investīcijas, bet mēs piedzīvojam ekonomisko krīzi. Un, protams, tas nenāk par labu situācijai. Otrā Atlantijas okeāna krastā ir ļoti lēta enerģija. Industrializācija Amerikā iet uh, uz priekšu milzu soļiem. Viņi samazina CO2 emisijas. ASV un Eiropas uh, tirzniecības ministri ved sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu. Ja šis nolīgums tiks parakstīts un tiks saglabātas abas enerģijas politikas paradigmas, uh, nu, Eiropā kļūs aizvien mazāk uzņēmumu, tie pārcelsies uz citām vietām. Tādēļ mums ir jāmaina savs domāšanas veids. Kādēļ esmu pārliecināts, ka ir iespējams uh, panākt jaunu vienošanos? Lielākais skaits no maniem sarunu biedriem ministriem prognozēja, ka 2020. gadā tiks pieņemts tāds uh, funkcionējuši instruments. Kādai tad vajadzētu būt šai jaunajai paradigmai, jaunajam nolīgumam? Atminiesimies Kyoto protokolu 1 un 2. Jaunajam līgumam ir jābūt vienkāršam. Sarunpartneriem, ministriem, tad, kad viņi atgriezīsies savā valstī. Ir jābūt iespēja ratificēt šos līgumus. Kyoto, pirmajā Kyoto posmā, tad, kad sarunu partneri vienojās par teksta redakciju, ASV to neratificēja. Un tas radīja liels problēmas. Tagad ir Kyoto 2, un mēs vispār esam vientuļi. Ir arī Krievijas federācijas nostāja - Kazahstāna, Baltkrievija, Ukraina. Šīs valstis nav uzlikušas veto sarunām, bet tās neratificē protokols, jo tām nepatīk uh, dokumenta teksts. Nav jau nemaz tik sarežģīti pārliecināt kādu ministru vai būt skaļiem. Un Durbanā mums bija ļoti tādas intensīvas garas sarunas, tās ievilkās ļoti ilgi, līdz vēlāju vakar stundai mēs diskutējām. Bet tā vienošanos, ko panāksim Parīzē, tā ir jābūt pietiekam pievilcīgai visām valstīm, lai valstu prezidenti varētu ratificēt vienošanos un to pēc tam arī īstenot. Instrumentam ir jābūt vienkāršam, tam jābūt iekļaujošam, lai citas grupas vēlētos pievienoties. Niż proces, do którego my tu jesteśmy w Europie przygotowani. Kāda ir uh, ANO uh, struktūra? ANO atšķiras no Eiropas Savienības. Potem wy, wy dyskutujecie nad stanowiskiem. My... Eiropas komisija ES piedāvā uh, likumdošanas projektu, tad uh, notiek diskusijas parlamentā, padomē, mēs meklējam risinājumus, mēģinam atrast kaut kādu kopsaucēju un vienoties. Ko vēlējos teikt? padomē balsošana notiek saskaņā ar vairākuma normu. Eiropas parlamentā W związku z tym można sobie wyobrazić. Deputāti balso neskatoties uz savu uh, nacionālo piedarību. Nē, te mēs runājam par Eiropas piedarību, kurai Eiropas partijas saimē viņi piedara. likumdošanas mehānisms ir pavisam savādāks. Kas notiek ANO? Kāda ANO dalība valsts saka, ka uzliks veto kādam lēmumam? Vai varbūt vienkārši šī dalība valsts nevēlas um, īstenot kādu dokumentu, parakstīt vienošanos, tad tā vienkārši to nedara. Tādēļ mums ir jāatrod tādi risinājumi, kas būtu paprātam abām sarunās iesaistītajām pusēm. Lai ministri šo lēmumu risinājumu varētu piedāvāt uh, savam parlamentam kā tādu vienošanos, kas ir paprātam visiem. Neko nevar uzspiest. Będzie prosto. Um, I ostatnie słowo. Um... Jābūt vienkāršai struktūrai. Vēl daži vārdi. gada decembris Parīzē. 2015. gada martā Tekstam ir jābūt sagatavotam visās oficiālais valodās. 2014. gada otrajā semestrī, kad būs notikusi ANO ģenerāla asamblēja, un pēc septembra samita ir jāsagatavo teksta melnraksts pirms uh, tikšanās Limā. Protams, Varšavā pirms tam ir jādiskutē par uh, vienošanās galvenajiem principiem. Jo savādāk mums neizdosies ievērot savu grafiku. Protams, ir uh, jādiskutē gan par loss and damage, gan par finansējumu un vēl daudziem citiem neatbildētiem jautājumiem. To nu mums sagaida partneri, arī attīstības valstis. ja mēs par kaut ko vienosimies, mēs varēsim kaut ko panākt, arī uh, uzlabojot šīs vienošanās struktūru. Paldies! Paldies, ministra kungs! Paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem par pušu konferenci, jeb kop. Protams, ka parlaments tam visam uzmanīgi sekos. Kolēģi jau minēja rezolūciju, par kuru balsosim nākamnedēļ. Būtu ļoti jauki, ja mēs varētu vēlreiz tikties, tika uzdoti jautājumi, ko tad dara Eiropas Savienība, ko mēs varam panākt, attiecībā arī uz backloading mēs pieņēmām dokumentu, kas uh, ir saskaņā ar padoms nostājām. Tātad mums ir jāpierāda, ka paši esam gatavi vienoties. Nu, mēs uh, Ah, virzāmies uz priekšu maziem solīšiem, neskrienam uz priekšu septiņūģu zābakiem. Diemžēl mēs neatrodamies ah, pie līderiem, mēs skrienam kaut kur pa vidu. Es ah, novēlu jums nezaudēt optimismu un ceru, ka COP mm, konferencē Varšavā tiks salikti pareizie uzsvari, tiks iedzīti ceļa stabiņi ceļā līdz Parīzei un tālāk uz Līmu. Nu jā, jā, tur īkšķi un ceru, ka 2015. gadā mums būs globāla vienošanās. Protams, jums ir jāuzņemas sava atbildības nasta un mēs jūs šajā darbā atbalstīsim un mēs arī jums tātad stāvēsim ar jums plecu pie pleca, jo gal galā parlamentam šis dokuments būs. Uh, jāratificē, mēs par to vēlreiz diskutēsim, un mēs vienmēr esam sekojuši tam, kāds tad būs saruna iznākums, jo gal galā šis dokuments būs jāratificē parlamentā. Vai nu mēs dosim tam zaļo gaismu, vai nu nē. Paldies, ministra kungs, paldies, ka mūs apciemojāt. Es labprāt jūs uzaicinātu vēlreiz, nu. Diemžēl mums nebija laika atbildēt uz visiem jautājumiem, Un Jā, laipni jūs lūdzu vēl kādreiz mūs apmeklēt. Paldies!